Francijas atbildīgās iestādes Francijas atbildīgās iestādes ir um, aicinājuši atcelt imunitāti Milēnai Trošīnskai saistībā ar, um, ar ierosinātu lietu Bobiņī republikā. Un līdzīgs aicinājums ir izteikts arī par imunitātes atcelšanu Žanmariju Lepenam. Šie iesniegumi tiks nodot